Protokół z posiedzenia z dnia 16. jūlija sanāksmes protokols ir jums izdalīts. Tas ir iekļauts jūsu dokumentos. Vai ir kāda piezi, kādas piezīmes, kāda komentāra par šo protokolu? Šķiet, ka neviens nevēlas izteikties par to, un tādā gadījumā uzskatām protokolu par apstiprinātu. Eiropas Tautas partija ir mani informējusi. Atvainojiet. Beļģijas varas iestādes ir mani informējušas, ka Žans Klauds Marko ir iecelts amatā, kas nav atbilstīgs Eiropas parlamenta deputāta amatam saskaņā ar 7.